Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos angliski, atvainojos arī franču draugiem, jo uh, franču valodā ir jāizskās ilgāk un angļu valodā varējuši izteikties ātrāk. It's particularly complicated and for an Italian basically impossible. Un eh, itāļu valodā izteikties ir praktiski neiespējami. Es eh, šajā jomā. Es ļoti ceru saņemt ļoti eh, interesantos jūsu jautājumus. Es varēšu arī detalizētāk izklāstīt savu nostāju savās atbildēs. Priekšsēdētā, jūs zināsiet, ka mēs dzīvojam ļoti grūtā, sarežģītā laikā. Mums ir 3600 upuru Ukrainā un apmēram tikpat liels ir arī no ebals vīrusu mirušo cilvēku skaits. Ir ļoti daudz dažādas problēmas gan dienvidos, gan uh, austrumos, arī Lampedūzas situācija, kas aktualizējās pirms dažām dienām, arī globāli jautājumi. Dažkārt šķiet, ka tie ir tālu no mums, tomēr tie ietekmē mūsu iedzīvotāju ikdienas dzīves. Ir jāatbild uz jautājumu, jāatbild uz tiem jautājumiem, ko uzdod mūsu iedzīvotāji šajos grūtajos sarežģītajos laikos. Un šis jautājums ir par Eiropas Savienību. Ko tad dara Eiropas Savienība? Ko mēs aizstāvam un ko mēs darām, lai pildītu savu lomu šajā sarežģītajā laikā? Pēc Lisabonas eh, līgu mūsu rīcībā ir arī mūsu rīki, mūsu instrumenti, mums ir ārējās rīcības dienas. Un um, nākamos piecus gadus mums ir jāpavada veidojot veidot mūsu kopējo politiku, vīziju un stratēģiju. Un tas ir mans pirmais, mans primārais uzdevums nākamajiem pieciem gadiem e, - tieši veidot reālu ārlietu e, politiku. Es zinu, ka dažiem varbūt šāda nostāja izklausīsies naiva. Varētu pat teikt, Um, ka uh, dalībvalstīm vienmēr pašām būs sava ārlietu un drošības politika. Citi teiks, mums nav nepieciešama 29. ārlietu un drošības politika. Es tam varētu piekrist, eh, tāpat laikā gan visi mēs, gan arī cilvēki, kas atrodas plašāk Eiropā, saprot, ka šajā sarežģītajā laikā nav iespēja rīkoties citādi Un ja mēs nerīkosimies kopā, eh, ja mēs kopā nepildīsim savus uzdevumus un savu atbildību, tad mēs arī nepanāksim vajadzīgo. Mums ir jādarbojas kopā, mums ir nepieciešama ilgtermiņa vīzija, lai novērstu krīzi, lai novērstu krīzes sekas. Mums ir jādomā lielās līnijās, lai reaģētu uz globālajiem draudiem. Un tas atbilst arī mūsu interesēm. Nav vienas atsevišķas prioritātes, ko noteikusi Eiropas Savienība, kas nebūtu, kas būtu saistīta tikai un vienīgi ar ārējo dimensiju. Un e, nav neviena tāda lieta, neviens jautājums, ko varētu atrisināt tikai viena atsevišķa dalības valsts e, paš, pati saviem spēkiem. Un Junker kungs e, jūlijā parlamentā jau teica, ka ir jāizmanto pilnā mērā, pilnā apjomā Eiropas Savienības potenciāls. Manuprāt, mums ir jādara sekojošais, lai panāktu minētos mērķus. Vispirms mums ir jāizjūt mm, piederība, mums ir jāpieņem šīs idejas mums visiem, visās dalībvalstīs. Mums jāveido kopīga vīzija, kopīgs ir um, mm, redzējums no pašsākuma. Ir daudz pa vēlu reaģēt vai kaut ko darīt, tad, kad mm, jau situācija ir iestājusies. Mums ir jābūt kopīgam redzējumam jau no paša sākuma, no paša šiem pirmsākumiem. Lūk, tieši tāpēc arī pirmajos pirmajos mēnešos es plānoju ap, apmeklēt visas 28 Eiropas valstu galvaspilsētas. Es plānoju tikties ne tikai ar valdības un ārlietu pārstāvjiem, es gribu tikties ar parlamenta deputātiem. Es gribētu piesaistīt arī Eiropas parlamenta deputātus, vēlos tikties ar nevalstiskajām organizācijām, ar zinātniekiem, ar sabiedrību. Uh, kopumā. Eh, tas ir ar nolūku veidot tādu kopīgu prioritāšu loku, izprast mūsu pozīciju. Mums ir uz priekšējams garš ceļš piecu gadu varmā. Otrkārt, ir nepieciešams darboties visiem kopā. Es būtu priecīgi, ja pēc pieciem gadiem uh, vairs nebūtu tāds dalījums kā mēs un viņi, e, tad, kad Eiropas institūcijas runā vien par otru, ka būtu tikai tāda, tāds jēdziens mēs, Eiropas Savienība. E, šeit ir komisija, parlaments, ārējās e, darbības dienas un mēs esam visi kopā Eiropas Savienība. Un šai ziņā man ir īpaša atbildība. Te jau runāju par to, ka man ir vairākas atbildības jomas, par to mēs varam parunāt arī vēlāk. Bet viss būs atbildīgs no politiskās e, spējas akcentēt e, mūsu virzību uz, uz kopējo politisko struktūru sadarbību. Es nevaru aicināt struktūrām sadarboties, ja es pati nebūšu šādā e, pozīcijā. Un tāpēc no pirmajām dienām savā amatā es apņemos kopā ar savu kabinetu pārcelties uz Berlamonu ēku. Tas nenozīmē, ka es atstāšu EEAS ēku, bet vienkārši tas ir tas, es uzskatu, ka ārējā darbība, ārējās rīcības dienas būs centrālais un saistīs visas Eiropas institūcijas kopā. Un tas nozīmē, ka mēs apmeklēsim regulāri Eiropas komisijas kolēģijas sēdes un uh, Mums ir jāveido tāda kopīga vīzi. Treškārt, mums ir jākoordinē viss rīcības, viss politikas, kam ir ārējā dimensija, ir ārējo lietu komisāri un arī citi iesaistītie. Šeit nav neviena tāda atsevišķa portveļa, kur nebūtu ietekme uz mūsu ārējās politikas dimensiju. Un šeit gribētu pieminēt enerģētiku, tirsniecību, migrāciju, klimatu, klimatu un vidi, kā arī citas jomas. Mēs esam vienojušies ar priekšsēdētāju Junker kungu, ka Es koordinēšu tādu darba grupu, un mēs tiksimies šajā grupā katru mēnesi dažādos formātos, atkarībā no darba kārtības. Un, eh, Pirmā sanāksme notiks eh, pirmajā darba nedēļā, kad es stāšos amatā, tas ir novembra sākuma. Mums ir jākoordinē mūsu darbs, eh, jākoordinē iekšējā ārējā politika un eh, jāfokusējas uz galveniem izaicinājumiem drošības jomā. Ir nepieciešama šī koordinācija, ir terorisma draudi, ir migrācijas problēmas, drošība, aizsardzība. Mums ir jāstrādā dažādos formātos saskaņā ar darba kārtības jautājumu. Tā kā sāk runāt par drošību aizsardzību, es eh, gribētu eh, teikt, ka es gribētu tomēr paļauties uz savu nelielo pieredzi strādājot Itālijas parlamentā aizsardzības um, komitejā. Es eh, ļoti ceru, ka izmantojot šo pieredzi, es attīstīšu šo sadarbību tālāk, jo šī ir viena no mm, četrām prioritātēm, kas ir atzīmēta jūnijā pieņemtajā padomas darba kārtībā. Tas ir saistībā ar 21. pantu līgumā, lai kalpotu mieram, novērst konfliktu konfliktus, drošināt, nu, nu, nodrošināt starptautisko drošību. Un tā kā mēs runājam joprojām par drošību un aizsardzību, es ļoti labi apzinos, ka tā ir viena no manām um, darbības jomām, jo es uh, vadu arī Eiropas aizsardzības aģentūru, um, strādāšu kopā ar drošības pētījumu institūtu, būšu arī um, neformālo un, un formālo aizsardzības padomju priekšsēdētāju Un es zinu, ka es var, varu paļauties un rēķināties ar Eiropas parlamentu, ar šo te komiteju. Um, mēs varam tālāk attīstīt gan esošo pieredzi, veidot mūsu redzējumu. Es saprotu, ka tas ir ļoti smags izaicinājums un darbs nebūs viegls. Un tomēr es uzskatu, ka es varu paļauties uz jums, un mēs varētu izveidot šādas īpašas darba attiecības. Ne tāpēc, ka ir nepieciešams pildīt šo pienākumu, un tas ir jādara man, lai iegūtu savu um, atalgojumu, bet uh, tas atbilst manām politiskajām interesēm, un arī jūsu politiskajām interesēm es ceru, tas atbilst, lai mēs varētu uzsākt šo partnerības gaisotni un sadarboties kopā. Ja mēs, izd ja mēs izdarīsim visu, ko teicu, tad mēs varēsim arī pildīt mūsu pienākumus. Un man personīgi tas nozīmē pirmkārt, ka es ļoti ceru, ka mēs varēsim veikt savu darba daļu, uh, sakārtot situāciju ap mums, mūsu kaimiņu attiecības, varbūt kaimiņu kaimiņu uh, teritorijas. Sāksim no Balkāniem un Turcijas. Uh, es saprotu, ka, kaim, ka paplašināšanās politika ir vislabākā garantija ilgtermiņa transformācijas nodrošināšanai, arī nodrošinot attīstību. Austrumi Mums ir nepieciešams vērst lielāku uzmanību austrumu virzienā, sakot no pilna atbalstniegšanas Ukrainai. Šeit ir gan drošība, gan institucionālās reformas, politiskie procesi, ekonomiskie izaicinājumi, enerģētiskie jautājumi, tālāk Moldova, Grūzija, jo īpaši turpmākajos, tuvākajos mēnešos, Azerbaidžāna, Baltkrievija, tas arī ir manos plānos, kā, kā ceļš uz priekšu. Un vēl jādomā par mūsu austrumu kaimiņu valsti, tas ir Krieviju. Jācenšas pilnībā īstenot Mīnskas nolīgumu, un pilnībā tas būtu jādara nevis daļēji. Ir jāatbalsta Parašenko uh, nu, centienus nodrošināt mieru šajā valstī, Ukrainā. Un uh, Krievija, es jau teicu pirms viena mēneša, mm, Krieviju mēs nevarētu uzskrīt par pilnvērtīgu partneri Tomēr no, nu, no otras puses joprojām tā ir strateģiski svarīga valsts un tā ir kaimiņu valsts un arī kaimiņu valsts uh, Ukrainai. Tāpēc mums vajadzētu kopīgi izvērtēt mūsu attiecību attīstību ar Krieviju turpmākajiem pieciem gadiem. Kā es teicu, lielāku uzmanību jāvērš uz austrumiem, tāpat laikā dienvidi arī ir tikpat svarīgi. Vidējie austrumi E, un šeit Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi ļoti aktīva dalībniece, un šī loma ir jāuztur. Tajā pat laikā mums ir jātīsta e, kopīgs ietvers, kas e, ļautu mums nodrošināt kopīgu rīcību pret aizsildu. Eh, šeit eh, mēs nerunājam tikai par, par islamu valsti kā tādu, kā organizāciju. Tas ir tāds drauds mums visiem, pret kuru jācīnās. Tālāk eh, Lībija, tas ir nākamais riska moments. Un tad vēl es redzu ļoti lielu Eiropas Savienības lomu kopā ar ANO un kaimiņu valstīm tieši sakārtot situāciju šajā reģionā. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par mūsu veiksmes stāstu aktiem nevajadzētu mūsu iedarbību pārvērst par neveiksmīgu stāstu. Tālāk ir Tunīzija, Maroka, arī šajās valstīs mums ir jāstrādā. Un tad vēl ir kaimiņi, kas atrodas uz dienvidiem no mūsu dienvidu kaimiņu valstīm, Āfrika. Šīs valsts ir ne tikai mūsu palīdzības saņēmē valstis, bet arī mūsu partnervalstis. Un vēl eh, tā kā eh, būdam Itālietē, es negribētu aizmirst par Arktiku. Eh, varbūt šobrīd šis reģions ir diezgan mierīgs klus, tomēr tas ne, nestāvēs tāds uz mūžīgiem laikiem. Es teicu, ka mums ir jāvērš vairāk uzmanības uz austrumiem un uz dienvidiem, un šeit es nesaskatu nekādas pretruns, jo krīzes nestas, nesastājas kārtīga rindā, lai izceltos, krīze vienkārši notiek, un mums ir jādara kaut viss kopā, visiem jāstrādā kopā un vienlaicīgi. Ja mēs darīsim kaut ko nevienlaicīgi, tad mēs nebūsim efektīvi. Es saprotu, ka šeit ir ļoti daudz izaicinājumu, bet es tuvojos jau savas runas beigām. Šajā sarežģītajā situācijā mēs varam paļauties uz galvenajiem partneriem, kas ir ne tikai mm, draugi, bet arī cilvēki, ar kuriem mēs kopā strādājam, uz kuriem mēs tiešām varam paļauties. Transatlantiskā partnerība pirmkārt, un mm, šobrīd tā jo īpaši svarīga gan drošības atbildības ziņā, eh, gan plašāk. Un es esmu gatavs sastrādāties ar savu labo draugu jauno NATO ģenerālu sekretāru risinošos jautājumus. Ekonomiskie jautājumi. E, es zinu, ar, ka jums bija e, arī mm, sanāksme ar Cecīliju Titību jautājumu atbilžu formā, ka viņa atbilst par tirdzniecību, bet e, tirdzniecība ir ne tikai ekonomisks, bet arī strateģisks instruments. Uh, Tālāk eh, arī Latīņa Amerikā mums ir ļoti svarīgi partneri. Ne tikai divi strateģiski, kas mums tur ir, bet eh, Latīņa Amerika un Karība reģions eh, ir arī ļoti liela potenciāla. CD Uselak organizācija arī bija sanāksme jūnija. Uh, Eh, šeit mums ir ļoti liels potenciāls attīstīt partnerības gan ekonomiski, gan arī politiskāk. Un šeit ir nepieciešama Eiropas Savienības iesaiste. Reģionalizācija ir arī svarīgs jautājums Latvijā Amerikā. Āzija. Šeit mums jāstrādā partneriem ar Ķīnu, Koreju, Indiju, Japānu. Bet eh, ir jāstrādā arī ar reģionālām organizācijām, kā jau es teicu. Un vēl ir jāstrādā ar tām valstīm, kuras mēs varbūt neuzskatām par eh, galvenajiem partneriem šodien, bet eh, tomēr, eh, kur mēs saskatām, ka mūsu politiskās investīcijas varētu atmaz, atmaksāties. Vēl līdzsak visam tam mums ir jāstrādā kopā ar citām reģionālām un globālām organizācijām. ANO, NATO, tagad reģionālās eh, organizācijas, USC, Eiropas padome, eh, Arābu valstu līga, UFN, Āfrikas Savienība Mums ir kopīgi darbi, arī kopīga darba kārtība klimata pārmaiņu jomā. Uh, tā arī ir daļa no mūsu ārlietu politikas. Šeit mēs sadarbojamies ar citām organizācijām. Tas pats par cilvēktiesībām. Mums, kā Eiropas iedzīvotājiem, ir atbildība attīstīt saliedētu tādu darba kārtību, ieskaitot saskaņojot mūsu iekšējās politikas. Šeit es gribētu atzīmēt trīs jomas. E, šeit mēdī brīvība, sieviešu līdztiesība un um, reliģijas brīvība. Un visbeidzot, uh, ANO 2015. attīstības uh, darba kārtības programma. Es zinu, ka mēs no Eiropas Savienības puses varam dot lielu ieguldījumu, veidojot darba kārtību, attīstot jautājumus ne tikai tipiski raksturīgus, bet arī vides jautājumus un cits jautājums, kas ir ārkārtīgi aktuāli gan ārlietu, gan iekšlietu jomā. Paldies!